Începem explicațiile la vot. Sāksim ar uh, balsām skaidrojumiem. Un vispirms uh, skaidrosim balsis par grāfa Lamsdorfa ziņojumu. Hanane kungs, lūdzu jums vārds. Lielas paldies! Iedomājieties, eh, Šveicija ir eh, augstvērtīga valsts ar augstu demokrātijas līmeni, augstiem dzīves standartiem saskaņā ar ANO un ar draudzīgām attiecībām ar saviem kaimiņiem Eiropas Savienībā. Šveice ir Eiropas Savienības draugs un partners. Divpusējās līmenī uzņemoties uh, pienākums un vienlaikus arī esot neitrāli. Manuprāt, tas ir noderīgs modelis šīs uh, reģiona uh, valstīm ārpus arī Eiropas Savienības ietveru. Un tas taču nav nekas uh, nepieņemams. Es neapgalvoju, ka mums vajadzētu pilnībā nokopēt uh, Šveices modeli. Uh, Taču šī ideja, ka ir iespējams būt par kopīgā tirgus locekli, taču nevis sa politiskās savienības locekli, ir laba ideja atbalstot mūsu partnerus, taču ejot savu ceļu, tas ir labs modelis, kas uh, var noderēt labu piemēru ne tikai Lielbritāniem, bet pārējiem. Paldies! Bastijā! Nākamais runātājs Bastijas, Sebastijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo mm, partnerattiecību nolīkumu starp ES un DAK, jo tas negatīvi ietekmē citrus augļu ražotājus Valencijas reģionā. Līdz pat novembra beigām ir pagarināts termiņš, kad eh, var importēt šos augļus no Āfrikas. Taču mums taču ir pašiem savi apelsīni, kurus varam ražot. Tas ir smags trieciens apelsīnu ražotājiem, kur cieši no negodīgas konkurences, no Marokas puses. Pastāv sociālais dempings, netiek ievērotas eh, vides prasības, un netiek apmaksāti darbinieki. Tas ir kārtējais sitiens uh, un eiroskeptiķu spēki pieaug. Es nezinu, kā lai es paskaidroju to saviem vēlētājiem, ka Eiropas Savienība neatbalsta Eiropas ražotājus. Nā, Agiera Garcia. Paldies. Nākamais runātājs Agieras Garcijas eh, kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret šo nolīgumu, jo atkal piedzīvojam to, ka Eiropas Savienības ārpolitika ir pretrunā ar kopīgai lauksaimniecības politikai īpaši ražotāju interesēm, citrus augļu ražotājiem. Es nāku no Andalūzijas, Spānijas dienvidiem, kur citrus augļi, tāpat kā Valencijā, ir ļoti būtisks produkts. Tas ir ticis aizmirsts, un turklāt man šeit ir jānosoda tas aspekts, ka sešu nedēļu pagarinājums sakrīt kopā ar Spānijas ražošanas eh, termiņu. Turklāt ir paredzēts likvidēt visas nodevas, un tas tā nedrīkst notikt. Mēs nevaram turpināt šādu starptautisko politiku. Šis uh, nolīgums uh, satura pozitīvus aspektus, taču mūsu lauksanisības politika un ražotāji tādēļ nokļūst uh, sliktākā situācijā. To es neatbalstu. Paldies. Nākamā ir Makovejas kundze. Fiksi Karaibe vor mm, Desmit tuvākos gados Āfrikas, Klusā okeāna un Karību valstis atbrīvos 80% no savas tirdzniecības ar Eiropas Savienību. Un tas ir iespējams pateicoties partnerības nolīgumam, kas tika noslēgts 2012. gadā. Taču šis nolīgums nav perfekts. Eiropas Savienībai ir jābūt ambiciozākai un jāturpina sarunas, lai iekļautu šajā sarunās arī intelektuālo īpašumu, valsts tirgu un arī ilgspējīgu attīstību. Tas nāks par labu AKK valstīm un Tas ir vēl jo vairāk svarīgi tagad, kad mēs saskaramies ar migrantu krīzi. Šo valstu ekonomikas daudzveidošana radīs ekonomisko, politisko stabilitāti, radīs lielāku drošību pilsoņiem un lielāku stabilitāti gan šajās valstīs, gan Eiropā. Paldies tagad Sandras Rodrīgieses kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo nolīgumu, jo tas uh, negatīvi ietekmē MVU gan Eiropas Savienībā, gan jo īpaši auga ražotājus un vīnogu ražotājus eh, Eiropas dienvidos, tāpat arī ražotājus Āfrikā. Esmu pret šo nolīgumu. Šis ir nolīgums, kas atbalsta lielos rietumu ražotājus. Tie gūs priekšrocības no importa un eksporta, jo uh, aiz naftas un dimantiem, kas tiek importēti no Botsvānas un Angolas un oglēm un metāla importiem no Namībijas, vienmēr stāvējuši vienmēr multinacionāla koncernu interesi. 2013. gadā Eiropas Savienība importēja 31 miljonu un eksportēja miljārdus. Tātad eh, šeit var novērot 2 miljārdu pozitīvo eksporta bilanci, kas ir peļņa lielajiem uzņēmumiem, kas saņem lētus resursus ar zemām ražošanas izmaksām. Paldies! Nākamais runātājs ir Džefrīdas kundze. Paldies priekšādā, es balsoju pret šo nolīgumu pret nolīgumu starp Eiropas Savienību un pāris eh, Dienvidāfrikas valstīm. Jo tas atkal būtu sitiens mūsu lauksaimniecībā, lauksaimniekiem īpaši Eiropas dienvidos pret uh, citrus augļu, apelsīnu un citu augļu ogu ražotājiem. Esmu pret, jo mums pietiek ar šādiem tirniecības nolūgumiem, ar kuru palīdzību mūsu ražotāji tiek pakļauti negodīgai konkurencei. Ļoti daudzi produkti bez jebkādas kontrolas nonāk pie mums par dempinga cenām. Nevar būt tā, ka lauksaimniecības e, politika tiek upurēta uz tirniecības politikas altāru. Pietiek ar šādu komisijas politiku, kas vēlas noslēgt nolīgumus, neņemot vērā nekādu ietekmes novērtējumu, nekādas sekas vietējiem tirgiem. Ja to nedara komisija, tad drīz mūsu e, lauksaimniekiem būs e, jāmaksā šie upuri šādiem viltus nolīgumiem. Grācija, prezidente! Nākamā runātāja. Ja. Beņins kundze. Paldies! Mēs balsojam pret šo nolīgumu. Komisija uzskata, ka tas ir nolīgums, ar kuru varam palīdzēt Āfrikai, taču tas ir uh, tirsniecības nolīgums. Tas nozīmē, ka 86% no Āfrikas tirgus tiek atvērti. Tas nav ilgspējīgi Āfrikai. 3,5 miljoni eiro netiks iegūti iekasējot muitas nodevas, tam ir lielas sekas. Pie mums uh, tiek uh, importēta ļoti daudz uh, afrikāņu apelsīnu, kas mūs ietekmē. Šeit nav nekādi aspekti aplūkot saistībā ar ilgspējību. Šis nolīgums, protams, tikai turpinās reģionālo iznīcību, arvien vairākā skaitā valstu. Partneriem ir jāspēj ātri reaģēt, ratificējot šo nolīgumu. Parlamentiem nebija iespējas izlasīt šos dokumentus, kurus parakstīs, un ja netiks parakstīts, tad mēs uzliksim ļoti augstus sodus ar augstiem nodevām. Paldies! Tagad eh, rezolūcija priekšlikumi. Un eh, tā tad pirmā būs rezolūcija par Poliju. Hanana kunga vairs nav zālē. Tāpēc došu vārdu Jāra kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien no rīta mēs daudz runājam par Eiropas Savienības darba spējām, un ja mēs runājam par šo rezolīcijas priekšlikumu pamatdomu, ka ir jāuzlabo Eiropas Savienības darbspēja, tad, manuprāt, mums draugu vidū ir būtiski apmainīties viedokļiem, un starp draugiem arī drīkst uh, norādīt uz savstarpējām kļūdām. Tāpat starp draugiem ir būtiski uzstāt, lai tiktu ievēroti līdzi gumi, un ne vairāk, ne mazāk mēs e, nepieprasam saistībā ar šo rezolūcijas pieprasu, lai tā tiktu īstenoti, tas var uzlabot mūsu darbspēju, vienotību un iespējams arī nākotnē spēju Eiropas Unībā izdzīvot. Paldies, nākamais runātājs Džambatski kungs. Dāmi kolēģi, glaso protiv tāzi rezolūcija. Paldies. Priekšēdāju kolēģi, es biju pret šo rezolūciju, jo tā ir iejaukšanās neatkarīgs eh, valsts polijas iekšējās lietās. Rezolūcijas tonis cenšas eh, pamācīt poļus, kā valdīt savā valstī. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropā pieaug aizdomas. Cilvēkiem ir aizdomas attiecībā uz Eiropas Unības eh, valdītāju saprātu. Uh, Mums ir nepieciešams reformas. Šīm reformām ir jāatbalsta suverenitāte, subsidiaritāte un valstu pašnoteikšanās iespējas pārvaldot savas valstis. Citādi mēs piedzīvosim kaut ko tādu, par ko jau diskusijas notika padomē. Polija ir neatkarīga valsts, vēlos to pieminēt. Paldies, nākamais Korvina Mikskungs. Paldies! Patiesībā es esmu pret pašreizējo valdību, taču spiediens no ārpuses eh, spēcina atbalstu pašreizējai valdībai. Šī rezolūcija šādā aspektā palīdz eh, valdības partijai, tādēļ es balsoju pret. Turklāt vēlos norādīt uz to, ka Tad, kad mēs runājam, ka patreizējā valdība ir slikta valdība, tad vajadzētu atcerēties, cik sliktas bija valdības pirms tam, kad cilvēki piekrita atbalstīt šādu valdību. Paldies, nākamais runātājs Jureka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments nodarbojas ar um, demokrātiju Polijā, pārbauda, kā demokrātija Polijā darbojas. Uh, Taču šī darba konteksts ir ļoti grotesks. Jau vairākus mēnešus Austrijā pastāv tāds fakts, ka nevar uh, norganizēt prezidentūru, tiek apšaubīts vēlēšana rezultāts. Īrijā notiek referendums par ģimenes uh, definīciju, un ir runa arī par uh, minoritātēm. Francijām lielākā daļa pa parlamenta vairākums uh, netiek atbalstīts, un šeit parlamentā tiek ierobežots debates no parlamenta priekšsēdāja puses, jo tieši tie politiskie spēki gūst atbalsti, kas ir iejaukušies, un tas patiesībā pārkāp parlamenta mandātus. Paldies, tagad mēs pārējām pie Kastaldā kunga ziņojam. Hanen kungs nav klāt. Tad turpināsim ar Forenzas kundzi lūdzu. Komentāre le raģuni. Paldies. Es arī vēlos eh, pastāstīt, kādēļ atturējos balsojumā par šo ziņojumu, nevis tāpēc, ka nenovērtoju, nenovērtēju īpaši Kastādā kunga pūliņus, bet gan tādēļ, ka manuprāt, mums tiešām ir kaut kas jāmaina pašreizējā situācijā attiecībās starp Eiropas Savienību un Tunisijas tautu. Mēs vienmēr apgalvojām, ka atbalstam Tunisijas tautu, vēlamies tā darīt, taču tas nav pareizi. Patiesībā šeit tiek īstenot brīvās tirdzniecības politika, kas palīdz multinacionālajiem koncerniem un multinacionāliem Tunisijas uzņēmumiem, taču nevis tautai un nelielajiem zemniekiem un arī Eiropas dienvidiem. Tādēļ mūsu nostāja ir kritiska attiecībā uz faktu, ka tiek palielināti naftas kvotas un brīvās tirdzniecības kvotas starp uh, Eiropas Savienību un Tunisiju. Manuprāt, e, es ir jāpalīdz tik galā ar parādu krīzi Tunisijas uh, tautai. Paldies, nākamā runātāja Makalēs kundze către democrație este un exemplu. Tunisijas pārējais demokrātiju ir ļoti svarīgs piemērs, un mums vajadzētu sekot līdzi, kam notiek šajā valstī. Tunisijā pašlaik dzīvo apmēram viens miljons lībiešu, kas Mm, bēg no uh, kārā un no šausmām. Tieši tāpēc mums vajadzētu darīt visu, lai konsolidētu demokrātiju šajā valstī. Šai valstī ir jābūt stabilai uh, un tajā ir jādarbojas demokrātijai. Tad tā varēs palīdzēt izveidot uh, demokrātisku reģionu sev apkārt. Tāpat mums ir arī jāseko līdz tam, kas notiek uh, tirgos un valsts administrācijā. Uh, Mums ir vajadzīgi instrumenti, kas radītu caurdzamību un ļautu nodrošināt efektivitāti. Tad savukārt investori arī varētu šeit drošāk justies. Mums vajadzētu kontaktēties ar Tunisiju un izmantot arī Eirojust. Uz papīra viss ir labi, cerams, ka arī realitātē tā būs. Maulu kungs tagad. Grazie, Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ir ļoti būtisks um, nosacījums. Tas ir uh, politiska veida nolīgums, ne tikai ekonomisks, jo vienīgā demokrātiskā musulmaņu zeme, kas uh, cīnījās arābu pavasara laikā, ir šī valsts. Un šo Tunisijas modeli mēs varētu piemērot arī pārējā Āfrikā, un mums ir jācīnās, jāprūpēs par to, lai lielākā daļa tunisiešu jauniešu uh, gūst nākotni, lai viņi nekļūst par radikālismu un terorisma upuriem, kas noteikti izplatījies arī šajā valstī, jo īpaši mums Tunisija ir jāplūko kā Eiropas Savienības partners, liels partneris, kas iet demokrātisko ceļu pateicoties Itālijas Tunisijas attiecībām, eh, kas varētu kalpot arī par modeli es Eiropas Savienībai, mums ir eh, piedāvāta iespēja labai sadarbībai. Paldies! Nākamais runātājs Kuču kungs. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз глас... Paldies, priekšsēdētāji. Dargie kolēģi, es atbalstīju šo ziņojumu, jo Tunisija ir ne tikai tā valsts, kur sākās arābu pavasars, bet arī vienīgā arābu valsts, kas ir veiksmīgi spējusi konsolidēt tiesiskumu un pilsoņu pamatiesību ievērošanu. Šeit ir labi attīstīta pilsoniskā sabiedrība, taču valsts saskars ar būtiskiem izaicinājumiem - reģiona nestabilitāte, terorisma draudi, negatīvi ietekmē turisma nozari. Tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt Tunisijai ceļā uz stabilitāti, demokrātiju, labu pārvaldību un ekonomisko izaugsmu. Un noslēgumā ir nepieciešams sadarboties cīņā pret terorismu, jo tas ir izaucinājums ne tikai Tunisijai, bet arī Eiropai. Mums ir nepieciešama kopīgas stratēģiju, kopīgām programmām, deradikalizācijai. Tas ir labākais prevencijas ceļš terorismam. Paldies! <coughs> Nākamais runātājs Paspišilkungs, lūdzu. Kurš noklātu? Balas. Tagad turpināsim balsu skaidrojumus par balās ziņojumu. Hanānā kungam bija paredzēts vārds, bet viņš nav zālē, tāpēc došu vārdu Forenzas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos īsi pastāstīt, kādēļ es balsoju par šo ziņojumu. Jo tas ir pirmais solis cīnoties pret sociālo dempingu Eiropas Savienībā. Protams, ka tas ir tikai pirmais solis, vēl daudz darba darāms cīnoties pret sociālo dempingu Eiropas Savienībā jo sociālais dempings ir uh, neierobežots globalizācijas rezultāts, kā rezultātā kļuva iespējams iespējama brīva kapitāla aprita, un tas ir saistīts arī ar radikālu deregulizāciju. Tā rezultātā tika uh, samazināts darba ņēmēju tiesības. Manuprāt, ir jāizbeidz šis dempings darba ņēmēju uh, tiesību samazināšanās aspektos, un tas nozīmē, ka mums ir jānosaka konkrēti standarti Eiropas Savienībā. Mums ir jāpaceļ nacionālie standarti, un, protams, ka jādara arī daudz vairāk Eiropas Savienībā, par ko mēs runāsim arī rītdien. Paldies, nākamā runātāja Lopes Bermeho kundze. Paldies priekšsēdētāji darba apstākļu, sociālo tiesību. Uh, pasliktināšanās sociālā dempinga dēļ ir viena no pamatproblēmām Eiropas Savienībā. Tā ir erozija, kas turpinās jau gadu desmitiem ilgi. Tas nozīmē, ka darba ņēmēji kļūst arvien nabadzīgāk. Eiropā ir instrumenti, lai cīnītos pret šādu praksi, taču pieņemtās direktīvas, arī satiksmes transportā, satiksmes jomā netiek piemērotas tas tiek apietas, kā piemēram ar darbinieku nosūtīšanu direktīvu. Un mēs gribam, lai ir vienādas tiesības visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas. Ir jānotiek inspekcijām, kontrolēm, sodiem, arī saistībā ar atbildīgajiem. Paskastīšu uzņēmumi ir jāapkaro. Pastāv tarifu līguma un sociālais dialogs, kas ir jāspēcina, ir jāizteno pieņemtie likumi, taču tas netiek darīts Eiropas Savienība neko nedara, un tas nozīmē, ka nepastāv iespējas kļūt par demokrātisku Eiropu. Paldies. Nākamais runātājs Kirtuna Dārlinga kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Dažādi trūkumi Eiropas Savienības tiesību aktos un tarifu līgumus vājināšanās ir noveduši pie eksploatācijas un negodīgas konkurences. Bieži vien tiek piekotas negodīgas prakses, kas noved pie ksenofobijas uh, pret migrantiem, un tas noved arī pie Brexit uh, rezultātu. Daudz manī vēlētāju uzskatīja, ka viņu dzīve tiek apdraudēta, kad ienāk uh, šādas lēti darba spēki. Ir pienācis pēdējais laiks ķerties klāt pie šiem trūkumiem likumos, īpaši saistībā ar darbā nosūtīšanas direktīvu. Tādēļ šis ziņojums ir tik būtisks un es to atbalstīju. Ir pēdējais laiks nodrošināt to, ka par vienādu darbu maksā vienādu algu visā Eiropā visiem darbiniekiem. Ja mēs neatrisināsim šo problēmu tagad, tad sekas Eiropas Savienībai var būt šausmīgas ilgtermiņā. Un man ir bail, ka tas varētu apdraudēt šīs uh, savienības eksistenci. Paldies! Domnu Jurek! Paldies. Eh, nākamais. Eh, Jureka kungs saka priekšēc, nē, piedodiet, Korvins Mike. Acīm redzot, es balsoju pret šo ziņojumu. Šaubu nav. Pret šo rezolūciju, jo tas radīs tādu uh, eh, kropļot instruments, Skaidrs, ka ir e, sociālais dempings, e, bet, e, ja mēs paskatāmies ziņojumu, tad redzam, ka darba ņēmēji nevar savas sociālas privileģijas par naudu pārdot. Un kā ar darba devējiem, <clears throat> darba devēji Mēs taču visi zinām, kas ir labi darba ņēmējiem. Lopeza Berneho teica, ka ir jābūt vairāk uh, inspekcijām, uh, vairāk kontrolēm, mazāk brīvības. <clears throat> Pat uh, zem Staļina bija mm, dažādas, dažādi noteikumi dažādās valstīs. Uh, tas nebija pieņems toreiz, un arī tagad tas nav pieņems. Tagad Jureka kungam vārds. Eiropas Savienībai ir jābūt nācija Eiropai, kas atbalsta vienoto tirgu, nevis no tā atsakās. Mēs dzirdam par šo sociālo dempingu, bet īstenībā tā ir e, konkurence starp mūsu valstīm, mūsu tautām, un ir valsts, kas bija atdalītas no pārējās Eiropas Savienības komunisma varas laikā. viņām nebija atļauts brīvu darbu, darbs, brīvs darbs un uh, pat pie zemākam darbspēku izmaksām. Mums, poļiem, iestājoties Eiropas saimnībā, tik solīts, ka mēs varēsim konkurēt um, iekšējā tirgu un vienotā tirgu, un mēs to iespēju tagad gribam izmantot. Tātad Hārkins kundze bija ļoti labi atbalstīt šo ziņojumu pret sociālo dempingu, Prezidents Junkers arī iestājās šodien savā runā par vienādu samaksu par <clears throat> vienā, vienu darbu vienā vietā. E, tieši tādam ir jābūt šīs komisijas mērķim, un tā tas arī ir. Un es domāju, ka daudz Eiropas pilsoņu tam piekrīt. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas savienībai. Es arī ar prieku atbalstīju Eh, ierosinājumi nacionālas minimālas algas eh, visās es dalībvalstīs noteikti. Īrijā šāda minimālā alga ir noteikta, un es atbalstu to, ka katrai dalībvalstī saskaņā ar savām nacionālām tradīcijām, savu praksi ir jāievieš minimālā alga. Es saprotu, ka tā ir dalībvalsts kompetence. Mēs visi zinām, ka um, cienīgas <clears throat> algas visā Eiropas Savienībā Eh, vairos sociālo kohēziju, kas ir eh, pret zāles, pret sociālo dempingu, kas eh, grauj mūsu sabiedrību un ļoti to posta. Lielas paldies! Tagad pārtrauksim sanāksmē līdz pulkstens 15.